iekļauti. Tad mēs varam uzreiz pāriet pie otrā punkta - priekšsēdzē paziņojumi. Es labprāt, eh, pirms mēs eh, sākam runāt par citiem darba kārtības punktiem, kaut ko pastāstītu par vēlēšanām Albānijā. Labprāt dzirdētu kaut ko par vēlēšanām Albānijā. Mēs dzirdējām, ka tur OECD ziņojumus kas norāda uz lieliem trūkumiem, kas tur ir bijuši sagatavošanās procesā un īstenošanas procesā un arī citās jomās. Un labprāt uzklausīt, kāda ir attīstība šajā valstī, jo tā ir ļoti būtiska valsts, kas virzās uz uh, iestāšanās virzienu ar uh, Fleckensteinu kungu un Kukānu kungu, kuri tur darbojas šajā procesā, atvēršanas procesā, lai abas puses eh, atvērtos viena otrai, un viņa apvēlējās par to parūpēties. Un uh, viņi ir tur darbušies panākumiem, arī pirms vēlēšanām, bet man tāds iespējas, ka vēlēšana prakse savukārt ir virzījusies citā virzienā. Un acīm redzot, tur ir bijis liela politiska iejaukšanās. it īpaši redzot to, ka Eiropas drošības sadarbības organizācija par mediju jautājumiem ir izteikusi, kas ir noticis. Kad es dzirdu arī šeit ir um, ziņojumi par to, ka ir tikuši piektas balsis un ir bijušas manipulācijas. Un um, kā ir dots ēdiens un skaidra nauda par balsīm ir bijušas manipulācijas balsošanas sarakstos, ka administrācija ir vienpusēji iejaukusies vēlēšanu cīņā, ka ir izdarīts spiediens uz ierēģiem. Un ka valdība ir izdarījusi spiedienu uz ierēģiem, lai viņi balsotu tā, kā tā to vēlas ir izmantot tie valsts dienesti, un tos, tie ir kas saistīti ar elektronisko administrāciju. Visā šajās jomās ir bijuši lieli sarežģījumi par uh, dzīves apdraudējumiem, uh, fiziskām agresivitātēm, 34 gadījumi, uh, eh, publiskā administrācija ir tikusi lielpatīgi izmantota. Uh, 32 gadījumi ir tikusi smagi iejaukšanās. Jā, tie skaļi, kas runā paši par sevi. Es ne, neesmu tur bijis un nevaru to tā vērtēt. Un tādēļ būtu ļoti labi, ja mēs šajā komitejā runātu par to. Un varbūt, ka Kukāna kungs un Frekanštēna kungs varētu īsi uzsākt un pastāstīt eh, par savu vērtējumu. Vai mums vēl turpmāk ir jārunā par šo tematu? Tagad vārds Eduardam. Paldies, priekšsēdētāj. Vienmēr izsakās pirmā uh, lielākā politiskā grupa. Bet nu labi, vienalga. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pāris vārdu par vēlēšanām un vēlēšanu sagatavošanu Albānijā. Patiešām valsts bija iegrimusi dziļā politiskā krīzē pagājuši gadu. Opozīcijas eh, deputāti nepiedalījās parlamenta sanāksmēs ļoti ilgu laiku. Tāpat jūs arī pareizi norādījāt, ka kopā ar Fleckensteinu kungu mēs devāmies uz Albāniju decembrī, īsi pirms Ziemassvētkiem. Mums izdevās panākt vienošanos starp divām politiskajām partijām. Šī vienošanās tika pieņemta parlamentā ar balsu vienprātību. Attiecībā uz pašvaldību vēlēšanām tās notika ņemot vērā administratīvās reformas, saskaņā ar kurām tika samazināts administratīvā reģiona skaits. Tagad eh, šādu reģionu ir 61. Šīs vēlēšanas valstī ir ļoti nozīmīgas, jo tās tiek uzskatītas par pārbaudi tālākiem integrācijas procesiem Albānijā. Albānija ir kandidāta valsts, kas eh, gaida, kad tiks noteikts datums eh, Uh, sarunu uzsākšanai. Tāpēc šīs vēlēšanas bija ļoti nozīmīgas tālākajā Albānijas attīstībā. Es kontaktējos ar um, starptautiskiem partneriem Tirānā, Albānijā, tikos ar ECO vēlēšanu misiju, ar vēstnieci Gloveri, tikos arī ar Eiropas Savienības vēstnieku Lahutinu un arī ar ASV vēstnieku Albānijā. Esmu arī izlasījis ECO sākotnējo ziņojumu. Ko es varu par to pateikt? Šajos eh, ziņojumos ir konstatēts, ka vēlēšana procesā ir bijis daudz pārkāpumu. Elmār, jūs jau pieminējāt vairākas problēmas. Tāpat arī bija vairāki teikumi par to, ka kopumā vēlēšanu kampaņa bija pozitīva un mierīga. Vēlēšanu dienā nebija daudz dramatisku problēmu. Pozitīva zīme ir arī tā, ka lielākā daļa politisko partiju akceptē vēlēšanu rezultātus. Zaudētāji apsveica uzvarētājus bet es gribētu teikt, ka vajadzētu varbūt turpināt diskusijas, tad, kad būsim saņēmuši gan ECO, gan arī Odīher uh, galīgos ziņojumus, jo šīs organizācijas ir atbildīgas par ziņojumu sagatavošanu. Es uh, gribētu norādīt, ka mēs varētu skatīt divas problēmas. Pirmkārtām dekriminalizācija. Tā ir daļa no vienošanās, kas tika panākta starp divām politiskajām uh, partijām, tad, kad es un Flekenšteina kungs viesojāmies Tirānā. Tātad te ir runa par uh, to, ka vajadzētu pieņemt tiesību aktus parlamentā, lai izvairītos, ka uh, cilvēki, kuriem ir apsūdzība uh, noziekumos, varētu tikt iekļauti kandidātu sarakstos. Uh, šī problēma netika atrisināta, vajadzētu pie tā piestrādāt. Uh, Otrs jautājums ir balsu pirkšana. Bija ļoti daudz šādu gadījumu, tāpēc eh, šīs lietas noteikti vajadzētu izmeklēt. To ir grūti pierādīt, tāpēc, ka balsu pirkšana nozīmē to, ka tas, kas eh, pērk naudu, arī piedalās eh, kriminālā nodarījumā, un tāpēc ir grūti pierādīt šādus gadījumus. Bet eh, jebkurā gadījumā es gribētu norādīt, ka uh, balsu pirkšana tika konstatēta ļoti bieži. Valsts institūcija politizācija un arī citi jautājumi parādījās, eh, tā kā jūs norādījāt. Centrālās vēlēšana komisijas darbs nevienmēr bija pietiekami labs. Elmār, Es eh, domāju, ka pirms eh, galīgo secinājumu pieņemšanas mums vajadzētu sagaidīt eh, ECO un Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja ziņojumus. Pēc tam mums vajadzētu objektīvi skatīt šo situāciju. Kā jau es norādīju, šo vēlēšanu rezultāti un šo vēlēšanu vērtējums valstī ir ļoti svarīgi. Paldies! to pirmas. Jā, man nemaz ir daudz no ko piebilst, jo pilnībā piekrītu tam, ko teica Kukāna kungs. Tas tā ir kā. Um, Faktiski tas bija vislabākas vēlēšanas nekā tās, kas līdz šim ir bijušas atsevišķas uh, vēstniecības beidzot, eh, visbeidzot, Itālijas vēstniecība teica, ka nu, tā tomēr bija laba diena Albānijai, bet tas viss nevar radīt mainīgu iespēju, kaut arī tas bija uh, eh, vislabākais sēžot nekā, uh, nekā ir. Un tas, ko Odi ir uzskaitījis, ir uh, pareizs saraksts. Un jānokārt, kamēr būs uh, šis oficiāls ziņojums, un tad jāparaugās, uh, kur mēs no valdības gaidām, ka tiks veikt uzlabojumi. Vai ka mēs paraudzīsimies, kur būs nepieciešams uh, iespējams atkārtot vēlēšanas. Es to pagaidām tā nemaz nevaru novērtēt, tādēļ mēs gaidām Odīru ziņojumu. Divas lietas vai viena lieta ir samērā problemātiska, ja viens no partiju priekšādātājiem pēc eh, tikšanās šeit Briselē ar uh, savas partijas biedriem saka, ka nu, nevar atzīt šīs vēlēšanas, es uzskatu, ka to tā nevar darīt, bet mums ir jāparaugās, vai kādā no 61 pašvaldību vēlēšanām, kas ir notikuši, vai ir tik lieli pārkāpumi, ka mums patiešām nopietni vajadzētu diskutēt par to. Komisārs Hāns ir izteicis tā mēreni. Viņš teicis, ka gaidīs eh, galīgo rezultātu, un komisija arī par to kaut ko teiks, un es ceru, ka visi tā reaģēs. Paldies! Tas ir nicht der Fall. Ich will Jā, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad mēs varbūt tagad dosim vārdu Adir referentam vai Adir konferences eh, pārstāvu vajadzētu, mums vajadzētu uzlūgt, lai apmēram pēc diviem mēnešiem viņš varētu pie mums ierasties. Un es gribēju teikt, ka Eiropas Savienības vēstniecis Tirānā viņu vajadzētu uzaicināt uz sarunu. Jo esmu dzirdējis, ka viņš ir ārkārtīgi tāds uh, spēcīgs savā viedoklī. Jā, viņš ir piedalījies partiju pasākumos vēlēšanu ciņu laikā, tā es dzirdēju, bet varbūt, ka tas nav pareizi, šī ziņa nav patiesa. Vai jūs piekritat, ka mēs tā varētu rīkoties? Labi. Tad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir. Eh, Eiropadome. Mūsu referents Nažēnkungs nav klāt. Ir eh, bijusi droši vien atcerēties Eiropadome. Uh, kas sākumā ļoti intensīvi runāja par drošības un aizsardzības politiku. Tam vajadzēja būt par šo jautājumu, tas bija pagājuši ceturtdien. Bet šī, šī kaloņa tikšanās samits apstiprina 2013. gada drošības aizsardzības Eiropadomas rezultātus, un no tā var gaidīt, ka tas tiks arī īstenots darbos un mēs to zinām arī no debatēm ar Mogherini kundzi, ka šis punkts nozīmē izstrādāt eh, kopīgu drošības un aizsardzības eh, stratēģiju 2016. gadam. Par to mēs runājām ar koordinatoru sanāksmē, un par to būs ziņojums, iniciatīvas ziņojums par šo jautājumu, lai mēs jau saulēcīgi runātu par šo, manuprāt, ļoti būtisko jautājumu. Manuprāt, jautājumos, kas ir saistīti ar ciešāku sadarbību, aizsardzības sadarbībā, ir tīpaši jautājums par Eiropas budžetu, arī ir jāņem vērā, ir tīpaši jautājumos par uh, pētniecību un tehnoloģiju programmām, un arī jautājums par uh, hibrīdiem apdraudējumiem, jautājumos par sadarbību aizsardzības rūpniecībā. Tur ir dažas ļoti skaidras nostādnes, kaut arī ņemot vērā situāciju, varbūt detalizēti vispār vēl tas nav izdarīts, ka nav bijis tāda plaša diskusija, jo iepriekšējā oktobrī bija arī citi temati, kas bija darba kārtībā iekļaut, kā piemēram Grexits. Jā, bet patiešām nav izdevies, kā mēs eh, pagājušā otrdienu jau izteicām bāžas, ka būtu izvirzīts skaidrs uzdevums izpildīt to, ko mēs esam pieņēmuši mūsu ziņojumos, proti, kā jautājums par Lisabonas līguma iespēju izmantošanu vajadzētu šeit skaidri pateikt, īpaši Lielbritānija ir no, eh, norādījusi, norāda, ka par to būtu kaut, kāda, kaut kas tiktu pateikts konkrēts. Un tā kā šai Eiropadomē vienmēr jābūt vienbalsīgai, tad situācija nu ir tāda, kāda ir. Bet ja mēs vairs neesam spējīgi nu, pat uh, definēt tās tēmas, ko nosaka līgums un kompetences, ņemot vērā pašreizējos drošības politikas izaicinājumus, manuprāt, mēs esam samērā sarežģītā situācijā attiecībos nākamo attīstību. Vajadzētu atcerēties, ka nevienā jomā nav tik liels iedzīvotāju atbalsts uh, no Eiropas iedzīvotāju eh, puses, uh, tad uh, šeit tieši tas ir. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs tas vērtienis austrumu virzienā, ņemot vērā austrumu perspektīvu, kā tāds rezultāts, ka tur ir šī blokāde. Un es domāju, ka mums to vajadzētu kritiski noformulēt, kā pamatoties uz vienbalsības principu Eiropadomē, tur pagaidām nekas nebūs. Un labprāt, raucietos uz mūsu ziņām, ko esam pieņēmuši ar vairākumu šeit komitejā un arī plenārsēdē, un es uzskatu, ka būtu pareizi kā arī citi tā darītu šeit parlamentā. Ja mums būtu skaidrs nostājas ar lieliem vairākumiem, tad tas varētu būt problēma. Pēdējais teikums, kas tur tika piedāvāts, bija dot uzdevumu augstajai pārstāvē, izpētīt iespējas, ko sniedz Lisabonas līguma izmantošana. Vairāk tur nekas nebija. Tātad nekas konkrēts nosaus netika. Pat, eh, lai kompromisu padarītu vēl iespējamu, nu, šie temati nav skaidri nosaukti. Tātad netika runāts arī par permanento struktūrēto sadarbību, kā tas likumā, piemēram, ir paredzēts. Es uzskatu, ka tas ir tāds smags trieciens Eiropas aizsardzības politikai un uzdevumiem, kas ir mūsu priekšā. Un man jāsaka, ka es vakar biju Rīgā, kad bija diskusija starp eh, Eiropas deputātiem un eh, ASV kongresa pārstāvjiem deputātiem. Tur ir parasti pusgada sadarbība starp eh, tikšanās starp ASV kongresmeņiem un Eiropas parlamentu, un tas, ko mums prasa, uh, amerikāņi, lai mēs paši rūpējamies par aizsardzību Eiropā un tur par struktūras jautājums par kolektīvu aizsardzību ir iespējams tikai NATO, tur tiek uzdot jautājumi, un tad tiek uzdot jautājumi, ko tad mēs varam izdarīt, un mums, godīgi sakot, ir maz ko piedāvāt. Tas nozīmē, ka tas, nu, neaicina veidot šeit nevedien domā, ka būs ciešāk sadarbība. Tas ir jautājums, kas mums ir eh, jāuzdod mūsu jaunajiem dalībniekiem Eiropas Savienības eh, austrumos, kuriem ir ļoti liela interese, bet vienlaikus viņi arī nu, nevar nav varējuši norādīt uh, Britu priekšlikumu. Tātad ir jātājums, uh, ka vienmēr mums jāpatur prātā šis Britu referendums. Viņi teikuši nē, mums vajadzētu padomāt, Un tā ir arī norāde, kā mēs, eh, kā lai mēs izdarām visu, lai Britu referents notiktu pozitīvi. Es pašnieku uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai uh, Lielbritānija paliktu Eiropas Savienība, bet tā kā nevar būt tā, ka divus gadus tagad vispār nekas nenotiks tādēļ, ka šis jautājums nav atrisināts un ka šeit būtu pilnīgi uh, nebūtu attīstības iespējas. Vai kāds vēlas par šo jautājumu izteikties? Das muss ich schon sagen, dass das erstaunlich ist. Jā, tas tiešām ir pārsteidzoši, ka par to neviens neko nesaka, lūdzu. Auch die EVP nicht? Arī, arī tautas partija, nē. Die Galita guckt den Hasen. Jā, tie ir neticami, ka tā ir. Lūdzu, Andrej, ne. Vispirms dāmas. Ja, dank meneer de voorzitter. Mijn excuses, ik was even buiten geroepen. Maar ik, het gaat toch over de Europese. Jā, liels paldies, es gribētu atvainoties. Bija jau kā sārā, bet runa tagad ir par Eiropadomu, jā? Par Eiropadomu, es atvainojos, biju tikko ārā, vai tagad mani var dzirdēt? Ir runa par Eiropadomu, jā? Atvainojos. Man bija tikai jāiet ārā, jā, es vēl gribēju teikt par samitu. Aizsardzība. Vai tagad vairs par to runāt, vai jāgaida? Labi. Cienījamie kolēģi, runāšu nīderlandiešu valodā. Tas man būs drusku vienkāršāks izniegs paldies par šo īso informāciju, ko priekšsēdēs jau teica. Patiesībā mēs gaidījām, ka šis samits būtībā runās par drošības un aizsardzības politiku. 2012. gada vasarā mēs par to runājām, tur bija cerības, tika modinātas cerības, ka būs kopīga rīcība. Bet realitāte izskatās savādāk, kā liberāļiem mums ir dots iespējas, kā drošība un aizsardzība nepieņem, eh, nesaņem to uzmanību, ko tā ir pelnījusi no Eiropadomas puses. Ik pa 18 mēnešiem runā eh, Eiropadoma par šo tematu un eh, tika pateikts, ka lēmumi atkal tiks atlikt līdz nākamajai Eiropadomē. Tas tagad tika, notika 2016. gadā ir runāts par Eiropas Savienības, plānota Eiropas Savienības kopīga sastrēdēja ārlietu drošības politika. Nu, beidzot, pēc 13 gadiem tam tiek piešķīra pietiekama vērtība. Uh, Eh, tas, ko ir sēdz attīstīt Solana. Patiešām ir eh, pienācis laiks paraudzīties, eh, uz kādu pamatu mēs veidojam un īstenosim savu stratēģiju, bet kā Politiskā grupa mēs negaidījām samita rezultātus. Mēs esam izstrādājuši ceļa kārti, ādas ceļa kārti, kur ir runa par Eiropas integrēto aizsardzību. Mēs pagājušajā nedēļā jau to prezentējām kopā ar liberālajiem aizsardzības ministriem, piemēram, Nīderlandē un Čehijas republikā. Uh, un arī Somijas bijušo aizsardzības ministru un plāns guva pozitīvas atsauksmes, tas ir reāls, tas ir ļoti pozitīvs, un e, mēs vēlamies e, arī, lai NATO izvaros tiktu Eiropas aspekts pastiprināts, vajadzīgs konkrēti punkti. Salānas doktrīnā ir jātiek aktualizētā, ir nepieciešama integrēta militārie spēki, un e, tagad godīgi vajadzētu paraudzīties, ko 28 dalību valstis Eiropā tērē par kāds līdzeklis izdod par aizsardzību. Ja to salīdzina ar ASV, jā, skaidri ir skaidri, bet ja tomēr kaut ko vajag pierādīt. Ja visi 28 valsts rēķina kopā un uh, paraugās uz uh, ASV, tad tikai 45%, bet rezultāts, rezultāti tikai 15% no tā, ko amerikāņi, kāds amerikāņiem ir iespējas. Godīgi sakot, uh, mēs uh, nerīkojamies racionāli, mēs uh, netērējam efektīvu naudu. Uh, rezultatīvi. Tādēļ mēs kā politiskā grupa gribētu aicināt, ka šai tematam vajadzētu piešķirt prioritāti. Un es domāju, ka pagājušās nedēļas uh, uzbrukums, uh, terorakts uh, mums tiešām parāda, cik svarīgi tas viss ir. Un gribētu visas partijas šeit komitejā aicināt izstudēt šo plānu, un mēs priecējamies par komentāriem, kas tiks iesniegti. Thank you very much, uh, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Pāris komentāru. Jūs pieminējāt daudz partijas grupu. Manuprāt, mēs visi esam mazliet vīlušies par to, ka pagājušā nedēļas samita konteksts novirzījās no paredzētajām prioritātēm, proti kātpu un drošības jautājumi. Situācija ar nelegālajiem migrantiem, Grieķijas problēma un arī uh, Lielbritānijas premjera paziņojumu par referendumu aizēnoja 18 mēnešus ilgi gaidītos secinājumus. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai drošības un aizsardzības politikas jomā Eiropas Savienība nekļūtu par papīra tīģeri. Ņemot vērā tikko teikto un to, ko mēs apspriedām paplašinātajā birojā, Es uzskatu, ka mūsu komitejai vajadzētu dot savu ieguldījumu jaunā visaptverošā globālā stratēģijā, un to vajadzētu balstīt uz eh, trīs ziņojumiem, proti par kāpu, par aizsardzību un par eh, kopējās ārlietu un drošības politikas finansēšanu. Es eh, domāju, ka tautspartijas grupā mūsu sanāksmēs rudenī mēs noteikti detalizēti par to runāsim. Uh, Mēs gribētu redzēt spēcīgāku, intensīvāku reakciju. Vajadzētu piesaistīt visus iespējamos resursus, jo draudi ir reāli redzami. Un, kā jūs minējāt, sadarbība ar NATO ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Neskatoties uz to, ka mums eh, secinājumi tā īsti patika, jo tā ir tikai uh, pavisam neliela daļiņa viens punkts šajos secinājumos, kas ir veltīts aizsardzībai, Mēs eh, redzam, ka uh, padome tagad eh, paredz šos jautājumus iekļaut darba kārtībā katru reizi. Un tas mums dod zināmu ticamību. Mēs ceram, ka arī pārējās grupas centīsies paturēt šos jautājumus Eiropas parlamenta darba kārtībā. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji. Pācmans kundze teica, ka amerikāņi tērē 35%, krievi tērē tikai 15%. Un šķiet, ka tas bija viss, ko es vēlēju teikt. But they are buying tanks and we are buying reports. Viņi pērk tankus, mēs te pērkam ziņojumus. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben pro Jahr 182 Milliarden Euro. Uh, 182 miljoni eiro tiek izdoti katru gadu Eiropas Savienībā aizsardzībai. Tas ir noteikti daudz vairāk nekā Krievijā, un mums ir arī divreiz vairāk karavīru kā Amerikā. Un uh, tieši tāpēc mēs arī vēlamies nodrošināt visus vajadzīgo sinerģijas ietekmi bet mēs redzam, ka tie ir tikai 10-15% rezultātu. Mēs šķērtējam nodokļu maksātāju naudu. Eiropā mums ir armijas, kurās 80% ir uh, administrācijas izdevumi. Ja mēs neatrisināsim šo problēmu, mēs uh, saskarsimies ar lielām problēmām, un es uh, domāju, ka visi uh, kolēģi, eh, visiem kolēģiem vajadzētu domāt par šiem jautājumiem. Nu, bet eh, varbūt mēs varētu slēgt šīs diskusijas. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Bet es gribētu vēlreiz norādīt, ka mēs vēl paplašinātajā birojā diskutēsim par to, vai mums ir jāiekļauj eh, šādi punkti darba kārtībā. Uh, ja mēs par tiem nediskutējam. Mums varbūt vajadzētu iekļaut aktu, aktuāls jautājumus uh, mūsu programmā, lai mēs varētu nodrošināt viedokļu apmaiņu. Ja tā nebūs, tad mūsu uh, komitejas darbs būs, uh, diemžēl, uh, nepareiz novērtēts. Mums uh, nav jēgas gatavot ziņojumus, kuros ir simtiem grozījumu. Mums varbūt vajadzētu padomāt par mūsu darba metodēm. Uzskatu, ka uh, ārlietās mums ir jābūt spējīgiem runāt par aktualitātēm. Nav jēgas mm, rakstīt ziņojumus, kas ir tādi kā studiju darbi, bet, eh, protams, arī to nevar izslēgt. Tagad eh, pārskats par delegācijas attiecībām ar Baltkrieviju vizīti Mīnskā. Šis brauciens notika no 17. līdz 19. jūnijam. Vai jūs pieteicāties runāt, kolēģi? Ook dit lijkt ons niet te beroeren. Ik heb geapplaudisseerd bij uw voorstel, want ik... Ja, priekšsēdētāji. Domāju, ka šajā komitejā mums vajadzētu pievērst daudz eh, vairāk uzmanību šādiem jautājumiem. Es noteikti atbalstu eh, jūsu tikko teikto. Paldies. Tad eh, Tagad ceturtais darba kārtības punkts. Tātad te ir runa par astoņu cilvēku delegāciju no Eiropas parlamenta. Strojevska kungs vadīja šo delegāciju. Šī bija pirmā vizīte pēc daudziem gadiem. Un es eh, domāju, ka būtu vērtīgi uzklausīt, vai Eh, šis brauciens bija izdevies, eh, vai viedokļu apmaiņa ar mūsu sarunu partneriem bija veiksmīga un kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Damy są kungi. Pavisam īsi. Sākumā es gribētu norādīt, ka jūs esat saņēmuši paziņojumu uh, par šo vizīti un arī vizītes darba kārtību. Tāpēc jūs noteikti jau zināsiet, kas bija iekļauts vizītes programmā, cik daudz sanāksmju mums bija ar amatpersonām un eh, cik daudz sanāksmju ar opozīciju. Visi vizīti notiek gludi saskaņā ar plānu. Nebija nekādu pārsteigumu. Nebija nec pozitīvu, nec negatīvu pārsteigumu. Uzskatu, ka bija jēga braukt uz Baltkrieviju. Mums pats būtiskākais eh, bija tas, ko mēs uzsvērām ļoti daudz, daudzas reizes. Mums vajadzētu ievērot galvenos eh, principus, eh, kas ir būtiski parlamenta darbā. Mēs runājām par politieslodzītajiem, mēs runājām arī par nāves sodu, pieminējām noteikumus, kas uh, E, ierobežo pilsoniskās sabiedrības e, funkcionēšanu šajā valstī. Mums bija tikšanās arī ar opozīcijas partijām, ar politieslodzīto ģimenes locekļiem, ar uzņēmumiem, kas darbojas Baltkrievijā. Tikāmies arī ar politisko un pilsonisko grupu pārstāvjiem, kas ir pazīstami uh, sakarā ar savām aktivitātēm Eiropā un visā pasaulē. Daudzās jomās situācija ir tāda, ka mēs jūtam, ka Baltkrievi labprāt ar mums runā. Bija ļoti būtiski jautājumi, piemēram, pārvietošanās bez vīzām, izglītības sistēmas pielāgošana boloņu standartiem un arī uh, Erasmus stipendijas. Bija arī negatīva pieredze. Piemēram, eh, ļoti smagi apstākļi, kādos ir ieslodzīti daži politieslodzītie šajā valstī. Domāju, ka mums vajadzētu turpināt eh, aicināt eh, uzlabot apstākļus cietumos. Šī gada beigās ir paredzētas prezidenta vēlēšanas šajā valstī. Eiropas eh, parlamentam ir eh, ļoti svarīgi zināt, kā, kādā veidā šīs vēlēšanas tiks organizētas. Tas būtu pavisam īsi par delegācijas vizīti. Es vēlētos pateikties eh, delegācijas dalībniekiem, divi no kuriem ir šeit telpā - Kalnietis kundze. Īprāci Mamikina kungs. Es gribētu viņiem pateikties par uh, viņu atbalstu mūsu darbā Mīnskā. Paldies! Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu pastāstīt par uh, to, ko piedzīvoju Baltkrievijā. Šī bija mana otrā vizīte Baltkrievijā šogad. Pirmo reizi es devos uz šo valsti individuāli. Uh, tikos ar ārlietu ministrijas pārstāvjiem un jo īpaši ar opozīciju un politieslodzītajiem. Es salīdzinot ar pirmo vizīti, es eh, gribētu teikt, ka politis, politieslodzīto situācija, manuprāt, ir sliktāka nekā agrāk. Trīs no viņiem uh, tika vēlreiz tiesāti, un uh, viņu uh, termiņš, izlaidīšanas termiņš tagad ir pagarināts. Pēc sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem un arī no citiem avotiem mēs zinām, ka prezidents Lukašenko ir ļoti populārs Baltkrievijā. Tas nozīmē, ka realitātē viņam nav ko baidīties no opozīcijas, kas ir visnotaļ vāja, un uh, nav arī jābaidās no politieslodzītajiem, kas ir cietumā. Man radās iespējas, un uh, dažiem no maniem kolēģiem, ar kuriem mēs par to runājām, arī tā šķiet, ka šie politieslodzītie ir zinām veidu ķīlnieki. Viņš eh, spēlē tādu smalku spēlīti ar Eiropas Savienību un Krieviju. Viņš eh, tur šos politieslodzītos eh, ļoti smagos apstākļos, un šādā veidā viņš nosūta signālu savam partnerim Krievijā, Putinam, sakot, ka viņš nav mainījies, viņš ir palicis tāds pats. Taču te ir runa par cilvēciskām būtnēm. kuri ir eh, tādi kā bandinieki uz šahā galdiņa spēlē starp Putinu un Lukašenko. Man patiešām ir žēl, ka kaut kas tāds notiek. Mēs citējām vairākus eh, faktus mūsu uh, sarunās ar ģimenēm. Vēl daži fakti, ar kuriem gribēju padalīties. Opozīcija baidās ka varētu notikt Baltkrievijas azerbaidžanizācija. Sarunās ar Lukašenko, ar opozīciju un ar politieslodzītajiem šīs attiecības tiks aizmirstas, ņemot vērā kopējas pragmatiskās intereses. Pēdējais, ko es vēlējos teikt, Kopumā Baltkrievijā valda um, bailes zaudēt Baltkrievijas suverenitāti. Viņi uzskata, ka Lukašenko ir vienīgā garantija, vienīgais spējīgais politiķis, kas varēs saglabāt Baltkrievijas neatkarību. Mēs saņēmām arī lūgumus no amatpersonām ārlietu ministrijā un arī no opozīcijas. Un viņi teica, neļaujiet, lai Baltkrieviju aizānotu citas problēmas, kas parādās Baltkrievijas kaimiņu valstīs. Paldies! Mamikina kungs. Paldies, priekšsēdētāji, nāšu latviešu valodā. Gribu ar um, um, savām domām. Pirmkārtām es arī decembrī individuāli biju Minskā, jo uzskatu, ka Baltkrievija ir mūsu partneris, manas valsts, Sandras Kalnietes valsts, kaimiņu valsts, mēs varbūt labāk zinām Baltkrieviju. Uh, no otras puses, protams, ir grūtā sirds un, un smaga saruna bija ar uh, politieslodzīto radiniekiem, radiniekiem uh, un, piemēram, nu, kad viņi stāsta, kad eh, braucot pie sava vīra uz cietumu, it kā nejauši viena no viņām iekļuvusi avarijā un ar kaut kādu brīnumu tikai palikusi dzīvā, nu skaidrs, ka, nu, es personīgi nevaru noticēt, ka šī avarija notikusi, auto avarija notikusi nejauši. Man palika neatbildēts jautājums, kāpēc opozīcija, ar kuru mēs tikamies, nevar izvirzīt vienotu kandidātu. Protams, viņi kaut ko skaidroja, ka viņiem ir tur savstarpējas attiecības starp partijām un tā tālāk, un principā ļoti grūti dabūt partijas reģistrā, reģistrāciju tieslietu ministrijā, bet nu, vienotais kandidāts uh, pagaidām tas mana uzskatā nav iespējama, vienotais opozīcijas kandidāts prezidenta vēlēšanas nav iespējama lietā. Bet no otras puses pilnīgi piekrītu tam viedoklim, ka dotajā brīdī prezidentam Lukašenko reitings ir 60-65%, viņš vienēs šogad šis vēlēšanas. Atkal jautājums, vai Centrāla vēlēšana komisija parādīs, es atvainojos, 95% rezultātu vai plus mīnus reālu rezultātu, kas manā skatījumā ir ārkārtīgi svarīgi un tad varētu radīt demokrātijas līmeni Baltkrievijā. Jo uh, viņam nav vērts pierakstīt tos procentus, bet, nu, kā mēs zinām, nereti vēlēšanu iecirkņos var mēs notikt brīnumīs visādi. Mana pārliecība, kā ar Baltkrieviju jārunā, tiešām tas ir ļoti liels solis un lēciens pat uz priekšu, jo oficiāla delegācija Eiropas parlamenta nebija Baltkrievijā 12 gadus. Nu, protams, bija tāds pusoficiāls vizīts no apakškomiteju vadītājiem 5-6 gadu atpakaļ. Nu, bet um, vēl kā pēdējo gribētu atzīmēt, ka uh, mēs varam sadarboties ar Baltkrieviju, kā Eiropas Savienība, lieliski uh, tajos jautājumos, kur, kur mums nav domstarpību. Un tiešām es biju lielā sajūsmā, kā, kad mums, kad deputātiem rādīja uh, laboratoriju, kura kontrolē pārtikas drošību Baltkrievijas republikā, un šī laboratorija tika iekartota pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, un Baltkrievija zinātnieki, speciālisti ļoti pozitīvi vērtē tādā, tādā veidā sadarbību, nemaz jau nerunājot par citiem veiksmīgiem sadarbības modeļiem, kā uh, narkotrafiks, kā robežu kontrolē, kā, kā sadarbība starp eh, iekšlietu ministriem un attiecīgām, attiecīgiem dienestiem. Īsāk sakot, <clears throat> mana pārliecība ir, ka var veiksmīgi turpināt šo politisku dialogu starp Eiropas parlamentu, protams, neaizmirstot tās sapīgas tēmas, kas ir, un politieslodzīto jautājums un demokrātijas jautājums Baltkrievijā ir, protams, numur viens no visām. Paldies! Thank you, Chairman. <clears throat> Paldies. Ostrevičs kungs. Jā, skaidrs, ka mums ir jāturpina dialogs ar Baltkrieviju. Taču mēs nedrīkstam aizmirst un nedrīkstam atkāpties no Eiropas pozīcijas, kurai ir jāpaliek spēkā. Mēs nevaram atzīt tā saucamās vēlēšanas Baltkrievijā un uh, nevaram arī atzīt visus politiskos noziegumus, ko uh, ir paveicis Lukašenko režīms. Pēc tikšanās ar vēlēšanu komisijas vadītāju mums vajadzētu atcerēties, ka mēs tikāmies ar milzīgu manipulātoru. Īsnībā mm, viņa ir uh, Lukašenko režīma labā roka. Viņa ir atbildīga par visām krāpšanām, un pārkāpumiem vēlēšanu kampaņu laikā. Mēs e, nevaram īstenībā šo notikumu nodēvēt par vēlēšanām. Kā mēs varam teikt, ka tās ir vēlēšanas, ja nav tiesība reģistrēt politiskās partijas, ja vispār nav tiesību vest kampaņu? Un pēc vēlēšanām e, galvenie konkurenti tiek likti cietumā. Tā notika pēc prezidenta vēlēšanām. Tas nozīmē, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Patiešām mums eh, vajadzētu turpināt kontaktēties ar eh, opozīciju, kas eh, vēl ar vienu ir ļoti vāja un sadrumstalota, bet tas ir tāpēc, ka Lukašenko iesaistās arvien vairāk šo notikumu tālākā attīstībā. Kolēģi, mums nevajadzētu pieļaut uh, Lukašenko režīma leģitimizāciju. Nekādā gadījumā. Tas nozīmē, ka mēs teikām pa plānu ledu. Mums ir jāpaliek kontaktos ar Lukašenko amatpersonām. Un īsnībā viņš pats ir atbildīgs par divu cilvēku nogalināšanu, kurus nepamatoti uh, apvainoja terorismā pirms diviem gadiem. Šie divi jaunieši zaudēja savas dzīvības, tāpēc, ka Lukašenko bija vajadzīgi upuri. Uh, Viņam vajadzēja mobilizēt sabiedrību, vajadzēja pierādīt sabiedrībai, ka viņš ir spēcīgs līderis. Šeit var saskatīt ļoti riskantus elementus. Es eh, ceru, ka šis parlaments eh, būs pret tikšanos ar parlamentā apakšpalātas eh, amatpersonām, bet tā nenotika. Mēs tikāmies ar trīs pārstāvjiem no apakšpalātas. Man tas nepatīk. Mēs e, nevaram tikties ar Lukašām amatpersonām. Šādā veidā mēs e, opozīcijai un pilsoniskajai sabiedrībai dodam nepareizus signālus. Pirms vēlēšanām Lukašenko ir vajadzīga atzinība no ES puses. Neaizmirsīsim, ka e, plāns ledus var ielūst, un mēs varam iegrimt pavisam dziļūdenī. E, będę mówił po polsku, bo pan Turejewski mówił po polsku, więc będę mówił po polsku. Es runāšu poļu valodā, tāpat kā Trajevska kungs. Dāmas un kungi, šīs dienas diskusijās mēs runājam par Baltkrieviju tā, it kā tā būtu Ziemeļāfrika. Mēs e, izturamies protekcionistiski, mēs skatāmies uz viņiem no augšas. Mēs eh, cenšamies uzspiest anti-eiropeiskas eh, vērtības. Ja es būtu uh, eh, Baltkrievs, es teiktu, ka es negribu ar jums runāt. Uh, man ir jānicina cilvēki, kas uh, likvidē nāves sodu. Te ir runa par cilvēkiem, kuriem ir asiņainas rokas, uz kuru sirdsapziņas ir cilvēku dzīvības. Šeit ir runa par atšķirīgām vērtībām, par pilnīgi citām vērtībām nekā mūsējās. Mēs arī tagad spiežam Lukašenko pietuvināties Maskavai. Mums ir jāsaprot, ka ar mūsu rīcību mēs to mm, darām. Tāda ir šī politiskā situācija. Ja jūs saucat sevi par demokrātiem, es neesmu demokrāts, tad jums ir jāsaprot, ka trīs ceturtdaļas sabiedrības atbalsta Lukašenko, un kā demokrātiem jums tas ir jāņem vērā. Tas man būtu viss, ko es gribēju pateikt. Paldies! Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dopowiem tylko. Kolēģi, e, priekšsēdētāji, vēlos piebilst, ka mūsu delegācija netikās ar ievēlētajiem deputātiem, bet bija zināms līdzsvars starp sanāksmēm darba kārtībām. Mēs tikāmies ar lēmējiestādēm un ar tiem, kuri pārstāvēja opozīcijas partijas, e, politieslodzīto ģimenēm, pilsonisko sabiedrību un citām iniciatīvām, e, kas, mūsuprāt, ir neatkarīgas iniciatīvas Baltkrievijā. E, tik tiešām bija labāks un sliktāks tikšanās un visarežģītākās Eh, sanāksme, kur mūsu vērtības netika uztvērtas, bija eh, sanāk, eh, tikšanās ar Centrālo vēlēšanu komisiju un Tieslietu ministriju, bet ir būtiski, lai Eiropas parlamenta balss tiktu sadzirdēta arī šajās vietās un pietiekami skaļi. Ir ļoti svarīgi tas, lai Eiropas parlaments turpina pieprasīt labāk izturēties pret politieslodzītājiem un arī citās jomās, par kurām kompromiss nav iespējams, lai mēs turpinam uzturāt, uzturēt kontaktus ar cilvēkiem un lai Baltkrievijas sabiedrība ir pārliecība, ka mēs domājam par viņu iniciatīvām un nākotni. Paldies! Priekšstādātājs runā bez mikrofona. Nākošais punkts - stratēģija Adrijas un Jonijas jūras reģionu. Nos, eh, iespējams, kā mums būs kaut kas ziņojumā jāmaina, ņemot vērā nedēļas eh, nogales notikumus. Lūkšu referenti Dubravku Švicu izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Jūs zināt, es gatavoju ziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju Jadrīs un Jonijas jūras reģionos vides komitejas vārtā. Tātad man bija tāds pats uzdevums un Ir zināms, kā ziņojuma priekšlikums arī tika sagatavots no reģija komitejas. Un stratēģijas mērķis ir panākt to, lai 70 miljoni iedzīvotāji varētu izmantot visus iespējamās um, Eh, varētu izmantot visus iespējamos labumus, ko nodrošina jūras vidas saglabāšana, turisma, attīstība, un šī stratēģija varētu palīdzēt potenciālai kandidātu valstī E, piedāvāt iespēju sadarboties ar dalībvalstīm un uzlabot iespējas integrēties Rietumbalkānu valstīm Eiropas Savienībā. Tā ir pirmā stratēģija, kur piedalās tik daudz valstu ārval, ārpus Eiropas Savienības - Albānija, Serbija, Melnkalni, Bosnija, Hercegovīna. Tāpat notiks sadarbība ar e, Grieķiju, Horvātiju, Sloveniju, kā jūs zināt Uh, ir iesniegt 47 grozījumi, trešdien notiks sanāksme, uh, kur mēs vienosimies par grozījumiem, un es ceru, ka ar ēnu referentiem mums izdosies sagatavot kompromisu grozījumus. Katrā ziņā esmu pārliecināta, ka jūs esat iepazinušies ar ziņojumu un mēs zinām, kādi ir noteikumi atzinumiem un mēs nevarējām iekļaut visu, ko vēlējāmies. Ceru, ka tas izdosies ar kompromisu grozījumiem. Katrā gadījumā uzsvars tiek likts uz komunikāciju, enerģiju, vides aizsardzību, miera nostiprināšanu reģionā, kā arī uz to, lai reģions varētu izmantot visus esošos instrumentus. Tas, ar ko mēs nesam mierā un ko ceram labot, ir tas, kā nepietiekami ir skatīts neregulārās migrācijas jautājums un domāju, ka migrācijai varētu būt vesela daļa veltīta ziņojumā, ko ir sagatavojis ja, Kočiņš kungs reģionālās attīstības komitejā. Jūs zināt, ka mums nav e, risinājums šeit. E, samitā tika runāts par migrāciju, un es gribētu, lai tiktu iekļaut citi jautājumi par migrācijas plūsmām un pārobežu noziedzības apkarošanu. To varētu iekļaut stratēģijai, Eiropas Savienības stratēģijā Adrijas un Jonijas jūras reģioniem. Lūk, aptuveni no manas puses tas ir viss, jūs esat saņēmuši visus materiālus, mums būs iespēja par to vēl runāt. Mūsu komitejā tas tiks skatīts 15. jūlijā, un ja kādam ir kaut kas piebilstams, vēl, tad esmu gatava sarunām. Paldies! That's not so much for amendments. You might get. Uh, uh, Piccola, nu? Piccola. Nākošais runātājs Piccola. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties deputātei Šveicai par atzinumu sagatavošanu un it īpaši attiecībā uz ārējo politisko dimensiju, kas ir ļoti svarīga sadaļa šim reģionam. Domāju, ka trešajā daļā ir ļoti svarīgs elements attiecībā uz politisko aspektu. Šī stratēģija To atbalstīja četras dalībvalstis un četras kandidātu valstis. Tas nozīmē aptuveni 70 miljonu iedzīvotāju. Un tieši šī otrā daļa kandidātu valstis varētu gūt labumu no šīs stratēģijas. Taču jāpiebilst arī, ka esošās atšķirības starp šīm valstīm ir ārkārtīgi lielas vai šeit ir runa par ekonomisko attīstību vai makrofinansiāliem rādītājiem, tās ir milzīgas un pieaug ar katru gadu. Turklāt, e, ceļu norādes šajās valstīs ir ļoti slikti attīstītas, par to arī ir jādomā. Šobrīd Horvātija ir uzsākusi Adrijas Jūnijas autoceļa iniciatīvu, un mēs ceram, ka tā kļūs pār Eiropas Savienības politikas daļu, jo Eiropas Savienība ir jāstrādā pie ceļu komunikāciju attīstības. Nesen tika īstenots stress tests, un šķiet, ka Eh, atkarība no Krievijas varētu apbrī, eh, apdraudēt eh, daļu no reģiona. Ir jādomā par gāzes vadu, tāpat runājot par bēgļu jautājumu. Manuprāt, vajadzētu skaidri nošķirt ierasto migrāciju un nelegālo migrāciju, ko organizē cilvēku pārvadātāji. <clears throat> nedrīkst uzskatīt, ka tās ir vienādas parādības. Nesen mēs runājam par uh, žoga celšanu Ungārijā. Domāju, ka šāda stratēģija varētu samazināt migrācijas plūsmas, eh, un es domāju, ka šī stratēģija tiks veidot caurskatāmā veidā, un tas palīdzētu uzlabot situāciju visā reģionā. Un šajā gadījumā stratēģija palīdzētu atbalstīt kopīgā tirgus veidošanu, tāpēc esmu gandrīz par sadarbību. Gandrīz par sadarbību. Paldies! Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih u ime Alde grupe želio čestitati kolegici. Paldies, priekšsēdētāji. No Alde grupas gribētu apsveikt kolēģi Švicu par sagatavoto ziņojumu, kā arī referenti Jākaučiču. Šeit ir runa par ļoti nestabilu reģionu, un It īpaši tas attiecas uz šo reģionu, kuram ir jāpievērš īpaša uzmanība. Šeit ir runa par Adrijas un Jonijas jūras reģionu. Šī iniciatīva ir apsveicama. Es negribētu atkārtot visu, ko sacīja kolēģis Picula attiecībā uz ceļu infrastruktūru šajā reģionā, taču vēlos pasvītrot vienu aspektu, kas, manuprāt, nav izskanējis pietiekami un kas varētu būt ļoti svarīgs enerģijas piegādes ceļš. Šis enerģijas aspekts un starp savienojumi būtu ļoti nozīmīgi un jāpatur prātā un tas ir būtiski visai Eiropas Savienībai, lai būtu enerģijas, avu, enerģijas ceļi, kas šķērsot šo ceļu. Tudi sam bi se želel zahvaliti gospe Šujici za pripravljeno mnenje. Paldies vēlos pateikties deputātei šicai par lielisko atzinumu. Vēlos pievienoties arī citiem kolēģiem, kuri runāja par sinerģiju un tās svarīgumu ģeopolitiskā un strateģiskā sfērā. Tāpat arī mums ir jāstrādā, lai samazinātu sociālās atšķirības, lai uzlabotu uh, kohēziju Rietumbalkānos un vēl citas lietas, ko vajadzētu norādīt. Bet es gribētu bez tam norādīt e, grozījumu numur 42, ko iesnieguši zaļie. Tas attiecas uz mūsu vides kvalitāti un šajam e, reģionam būs vēl nozīmīgāka loma attiecībā uz energodrošību Eiropas Savienībā. Tāpēc ir jāatbalsta pētniecības darbs gāzes un naftas resursiem Adrijas jūrā un citiem labākas sadarbības aspektiem. Domāju, ka mums ir vairāk jāstrādā pie vīdes novērtējuma, tas varētu ietekmēt arī vīdi šajā reģionā, kas ir jā, pasargā labākā veidā, jādomā par reģionu bioloģisko daudzveidību. Tāpat ir nepieciešama labāka sadarbība ar šo reģionu, īpaši ir jāpievērš uzmanība Adrijas jūrai un Jonijas reģionam un dabas aizsardzību. Tāpat atjaunīgie resursi ir ļoti nozīmīgi. Paldies, ka to iekļausit ziņojumā. Grazie, <clears throat> prezidente. Da italiano, chiaramente. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu itālis. Esmu ļoti gandarīts par šīs stratēģijas pieņemšanu. Kuram? Mums liek pārdomāt par dažādiem svarīgiem jautājumiem, konkrēti par sadarbību ar Adrijas jūras pretējo krastu. Es vēlētos pateikties referentam Eh, un kolēģim eh, Jakovčičam no atbildīgās komitejas. Tagad par atsevišķu kolēģi sacīto infrastruktūras problēmas konkrēti. Būtu jārunā par eh, trūkumiem ceļu uzturēšanā, dzelzceļu uzturēšanā. Šie visi ir svarīgi jautājumi mobilitātei reģionā, kā arī turisma attīstībai. Tālāk runājot par energodrošību. Es nevaru pilnībā piekrist eh, iepriekš sacītajam. Ir tiesa, ka, piemēram, kaimiņu valstīm, valstīm ar trauslu ekosistēmu, tas ir jāpatur prātā, runājot par enerģijas infrastruktūrām. Bet arī mēs e, redzam, ka samazinās pieprasījums pēc dabas gāzes. Tā tad ietekme uz vidi ir jāņem vērā. Un piedāvātie risinājumi mums nešķiet pozitīvi, tālāk runājot par naftas ieguve Adrijas jūrā. Tas varētu radīt grūtības turismu nozarē, ņemot vērā to, ka šī ir slēgta jūra, un tas varētu ietekmēt ekosistēmu ļoti ilgā termiņā. Tālāk runājot par nelegālo imigrāciju. Ir ļoti būtiski pārdomāt šos jautājumus, kā arī islamizācijas parādību, kas skar reģionu valstis. Vajadzētu organizēt labāku sadarbību un labāk izmantot sinerģiju šajās valstīs, lai mēs varētu rast vienācīgu risinājumu. Paldies! Hvala lijepo predsjedniče. Evo kad su govorili svi hrvatski kolege pa... Paldies priekšsēdētājs, ņemot vērā to, ka visi klātesošie Horvātu kolēģi izteicās, arī es izteikšos. Vispirms es vēlos pateikties kolēģijai Švicai par sagatavoto ziņojumu, tāpat paldies deputātam Jakovčičam, e, kurš um, strādā Regija komitejā, kas ir atbildīgi par šo ziņojumu. Šeit mēs runājam par e, stratēģiju Adrijas un Jonijas jūras reģionā. Jau 15 gadus es sekoju šīs stratēģijas attīstībai. Ar kolēģi Piculu mēs bijām Ankonā, kur notika šī pirmā iniciatīva, kura pārveidojās Eiropas Savienības stratēģijā, kas iedvesmojas no makro uh, eh, reģionu stratēģijas, pirmkārt Baltijas valstīm, otrkārt Donavas reģionam. Tagad šo stratēģiju mēs vērojam, kā tā izpaužas Horvātijā, un šeit ir daudz paralēlu. Tas, kas man šķiet e, jaunas sadarbības līmenī, tā ir uzsvaru likšana uz pārvaldības mehānismu veidošanu, veidojot to stabilus. Tas dotu mums iespēju palīdzēt atsevišķām valstīm vairāk iesaistīties, un es, kā koordinators vairākos gadījumos un vairākos etapos redzēja, ka atsevišķas valsts iesaistās vairāk vai mazāk, un, manuprāt, ir ļoti labi atbalstīt uh, valstu valdības šajā gadījumā. Bez tam šī stratēģija ir ar eh, paplašināšanās stratēģiju, par to nav nekādas dilemmas, ir četras dalība valstis un četras kandidātu valstis, kuras atrodas dažādos eh, iestājas eh, procesa etapos, bet ir vērojama divu valstu Kosovas un Maķedonijas ambīcija atbalstīt šo stratēģiju, bet kuras nepiedalās šajā stratēģijā Tās nav ne Donavas stratēģijā, ne šajā, un būtu labi rast kādu līdzekli, lai meklētu tām iespēju iesaistīties. Piemēram, Serbijai nav izējis pie jūras, bet bijušajā Dienvidslāvijā, tā varēja piedalīties šajā stratēģijā. Kaut kas būtu darāms eh, Adrijas un Jonijas stratēģijai, un šis aspekts, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Tālāk trešais aspekts attiec uz enerģiju un finansēm. Uh, Mums ir paveicies, ka pašreizējais komisārs šajā jomā ir komisārs Hāns, kurš ir strā, strādājis pie šīs stratēģijas, e, kad viņš nodarbojās ar reģionālās attīstības jautājumiem. E, šobrīd pie šiem jautājumiem strādā komisāri Korina Kretu. Un e, šāda sadarbība varētu garantēt praktiski panākumus Adrijas un Jonijas jūras reģioniem ņemot vērā tos draudus, ar kuriem mēs saskaramies no um, migrācijas puses, Itālija un Grieķija, kas ir priekšplānā, Slovānija, Slovenija, Horvātija mazliet mazāk eh, geogrāfiski apsvērumu dēļ, bet nekas neli, eh, eh, neizslēdz, kā situācija nemainīsies. Referentiem vārds. Sakurāva kundze. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Vispirms es vēlējos pateikties deputātei Švicai. Par lielisko ziņojumu prezentāciju un tāpat arī pateikt to, ka piekrītu praktiski visam kolēģi sacītajam. Taču es domāju, ka no ziņojuma projekta un iesniegtiem grozījumiem kļūst skaidrs tas, ka šīs ziņojums nav iecerēts kā atbalsts e, Connecting Europe tā, kas tā kā tas bija iecerēts, runājot par imigrācijas problēmu. Un ņemot vērā to, ka nekāds makroekonomisks projekts eh, netiek piedāvāts, mēs nevaram piekrist. It īpaši ņemot vērā to, ka Eiropas imigrācijas politika drīzāk ir bijusi izgāšanās. Un domāju, ka tāpēc arī Connecting Europe šajā gadījumā negūs panākumus. Es eh, baidos, ka mūsu, ka šāda stratēģija novirzīsies no sākotnējiem mērķiem, kuru sakarā ir bijušas plašas publiskas eh, konsultēšanās. Jūs zināsiet, ka 12. gada februārī komisārs Kārs un dalību valstu pārstāvi norādīja, ka, lai stratēģija vainagotos panākumiem, tai ir jākoncentrējas uz lielu projektu eh, īsta, eh, īstenošanu. Un pēc Donavas reģiona un Baltijas reģiona pieredzes mēs zinām, ka ir jāpaplašina iespējas un jādod iespēja labākai dalība valstu dalībai. Un domāju, ka αξιοποιώντας με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Connecting Europe būtu laba iespēja, izmantojot Eiropas Savienības resursus noturīgā veidā, izmantojot atjaunīgās enerģijas avotus, enerģijas atde, atdevi un it īpaši modernizējot infrastruktūras visattālākajos reģionos, ar kuriem ir vismazākā satiksme, lai dotu iespēju dalībvalstīm izmantot Eiropas enerģijas piegādes tīklus. Un noslēgumā kolēģis vēlētos norādīt, ka ir jā pielāgojas nākotnes vajadzībām, bet pašreizējā konjunktūrā pozitīvi rezultāti ir grūti sagaidām. Autor, you would like to answer? Ja, natürlich, danke schön. Šūtas kungs, vēlaties atbildēt? Jā, paldies. Liels paldies par jūsu priekšlikumiem un komentāriem. Esmu pārliecināta, ka, ja mēs, kad mēs strādāsim pie grozījumiem, tad gal galā mēs eh, spēcināsim Jakovčiča kunga ziņojumu. Daļēji tā ir eh, slēgta Adrijas jūra un atklāta Jaunijas jūra un eh, valstis, kas ir šajā reģionā, tām vajadzētu varēt gūt labumu no šīs stratēģijas. Tas nav, nevajadzētu palikt vienkārši priekšlikumam uz papīra. Ir pieredze, ka ir uh, jāstiprina kapacitāte šajā reģionā, tā, lai stratēģija varētu gūt panākumus. Protams, ka mēs uh, balstīsimies uz uh, komisāru Hānkunga un Kretu kunga ziņojumiem, bet mums, man šķiet, ka infrastruktūras spēcināšana ir īpaši svarīga. Protams, ka šeit runa ir galvenokārt par koridoru. Uh, ko pieminēja arī Picos kungs. Tam ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts, jo šis koridors ir uh, lielākoties jau uzcelts, bet tas vienkārši ir jāpabeidz. Dalība valstis jau daudz ko ir finansējušas, valstis no šī reģiona arī. Horvātija ir palīdzējusi ceļot, uh, ļoti daudz investējusi, ieguldījusi ceļot uh, dzelzceļu, Un tagad eh, vajadzētu pabeigt šo koridoru. Un tādā veidā viss kļūtu vienkāršāk. Strādāt ar labu infrastruktūru vienmēr ir vieglāk, un tā varēs patiešām iztenot kohēziju šajā reģionā. Pastāv lielas uh, atšķirības starp uh, valstīm šajā reģionā, tādām valstīm kā Kosova un Maķedonija, tur jāparaugās, kā tās vēl varēs iesaistīt stratēģijā. Serbija arī jau tika nosauktu, tā neatrodas pie jūras, bet tomēr tā šajā reģionā spēlē lielu lomu. Esmu pārliecināta, ka mēs, eh, saņemot citu komiteju atzinumus, gal galā varēsim eh, izveidot patiešām labu ziņojumu un spēcināt mūsu stratēģiju. Līdz ar to mēs esam pabeiguši šo darbu kārtības punktu. Mēs esam pabeiguši ātrāk nekā bijām domājuši. 15. jūlijas ir, būs balsošana, tas ir termiņš. Regi komiteja 15. septembrī balsos. Tā kā jums, kolēģi, ir vēl daudz laika iekļaut grozījumus uh, ziņojumā, sarunu gaitā. Mēs tagad uh, esam pabeiguši, bet balsojums ir noteikts uz 18. Baidos, ka mums būs uh, jātais pārtraukums jo, ja kolēģi ir ieplānojuši 18. nākt un balsot, tad jau mēs nevaram uh, pāragri rīkot balsošanu. Es ceru, ka jūs arī tāpat uzskatāt. Tādēļ tagad piesaku pārtraukumu līdz 18. Uh, Tiekamies drīz sešos. Alex will call you as soon as he's out of the meeting on, on the Monday. Because we have to do that now. Yeah. I see it's just the last day here. Herr Burg?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

Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi. We have now to vote. Jāsāk balsot. Paldies, ka atgriezāties. Galīgais balsojums par atzinuma projektu par uh, priekšlikumu Eiropas parlamenta regulai un uh, padomas regulai grozot uh, Eh, padomas regula par eh, preču tirzniecību, kuras varētu izmantot eh, nāves soda izpildē, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai. Visi, kas ir sapratuši šo virsrakstu, tagad drīkst balsot. This is Lohbīlers. Lohbīlers kundze, lūdzu, vai jums bija kas sakāms? Es gribētu pateikties visiem man referentiem. Debates bija patiešām ļoti labas. Un vadošā komiteja Rinta attiecībā šo regulu bija arī pirmās diskusijas un šķiet, ka um, visos punktos mums ir puslīdz vienāda uh, attieksme. Nu jā, Intas komiteja diez vai jums palīdzēs šajā gadījumā, bet uh, jebkurā gadījumā mums ir jābalso. Lūdzu. Priekšsādātāji. Amerikāņi izmanto ūdeni, lai spīdzinātu uh, cietumniekus. Šajā sarakstā ūdens nav. Oh, Vodkaboarding. Jā, spīdzināšana ar ūdeni, waterboarding. <laughs> So, let's vote. Balsojam. 36. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. 35. par? Pret? Atturas? Norādīts. 37. par? Pret? Atturas? Norādīts. 1. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 2. un 38. identiski grozījumi. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Trešais un 39. arī identiski. Pārbaudīt. Beidzam balsot. Vai jūs atkal izmantojat kredītkarti? jāsāk no jauna, šķiet kaut kas nogāja greizi. Mēģinam vēlreiz. Beidzam balsot. Pieņemts 28 pret 17. Trešais un 39. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 4. un 40. kurš par? Pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas noraidīts. 42. divās daļās. Kurš par pirmo daļu? Paldies, pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. Pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 25 pret norādīta. 42. tas bija. Tagad piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pārbaudīt. Beidzam balsot. 29 par, 19 pret pieņemts. Sestais par. Pret. Atturas pieņemts. Septītais un 43. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 46. kurš par pret atturas norādīts. 47. par pret atturas pieņemts. 8. un 48. kurš par pret atturas norādīts. Beidzam balsot. 24 pār, 21 pret pieņemts. Pirmais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Tagad desmitais, 51 grozījums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 52 par? Pret, atturas, norādīts. 53. par pret atturas noraidīts. 54. par pret atturas noraidīts. 55. par pret atturas pārbaudīt. Beidzam balsot. 23, 27 norādīts. 56. par, pret, atturas, norādīts. 57. par, pret, atturas, norādīts. 11. un 58. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. par, pret, atturas, norādīts. 61. par, 61. par, pret, atturas, pārbaudīt. Beidzam balsot. 23 pret 26 norādīts. 12. par, pret, atturas, pieņems. 62. par, pret, atturas, norādīts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Sešdesmit ceturtais par. Es, jā, augšā pareizi. Otrais kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 64. par, pret atturas norēdīts. 65. par pret atturas norēdīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 66. grozījums par pret atturas norēdīts. 72. par pret atturas norēdīts. 19. par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim ceturto kompromisu. Beidzam balsot. 29 pār 21 pret pieņemts. 20. grozījums par Pret. Nē, piektais kompromiss vēl. Jā, pelēkā krāsā un augšā. Man patiešām laikam brīlis vajag stiprākas. Piektais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 20. Eh, grozījums par. Pret. Atturas norādīts. 21. par. Pret. Atturas norādīts. 22. par pret, atturas, norādīts. 23. par, pret, atturas, norādīts. 24. par, pret, atturas, norādīts. 25. par, pret, atturas, norādīts. 28. par, pret, atturas, norādīts. 27. par, pret, atturas, norādīts. 28. par, pret, atturas noraidīts. 29. par pret atturas pārbaudīt. Beidzam balsot. 24 pār, 25 pret norādīts. 30. par, pret, atturas, norādīts. 31. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, pārbaudīt. Beidzam balsot. 23 par, 27 pret noraidīts. 33 par, pret, atturas, noraidīts. Tagad elektronisks balsojums eh, par visu atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar 45 balsīm par un divām balsīm pret atzinums ir pieņemts. Lielas paldies uh, referentei. Tas nīksta trefen. Nākamā sanāksme ir paredzēta 15. jūlijā. Sanāksmes lēdzu. Mm.